sabiedrība var sanākt kopā un vienoties par kaut ko, eh, lai veidot labāku nākotni un eh, padarīt Spāniju par spēcīgāku valsti. Paldies, godātie kolēģi! Līdz ar to visi runātāji ir izteikušies un mūsu šī vakar darba kārtība ir izsmelta. Sēde līdz ar to beigsies. Tiksimies atkal rīt no rīta pulksten deviņos, kad sēde sāksies deviņos un beigsies vienpadsmit vienos jūs varat saņemt